pieņemtas parastās likumdošanas procedūras ietvaros. Mēs plānojam parakstīt četrus likumdošanas aktus saskaņā ar 74. 4. Uh, punktu un uh, šo likumdošanas aktu nosaukumi tiks publicēti mūsu protokolā, līdz ar to varēsiet saņemt par to informāciju. Mums ir arī paziņojums no EPP. Uh,